So, ladies and gentlemen, welcome. Dāmas un kungi, esat laipni aicināti mūsu sanāksmes otrajā daļā. Es eh, domāju, ka būtu laiks sākt, un es vēlētos eh, sirsnīgi sveikt eh, Spānijas Eiropas Savienības lietu valsts sekretāru, kurš Diego Lopesu Garido, kurš ir regulārs viesis mūsu komitejā, un uh, Es uh, vēlētos uh, pateikties viņam par to, ka viņš apmeklē mūsu uh, sanāksmes un ir um, ielūdzis arī viesus, piedalījies arī vairākās konferencēs. Viena no tām nesen notika Mājorkā par patērētāju tiesību aizsardzību. Es vēlētos, lai jūs pieņemtu zināšanai man pat, pateicību arī komitejas vārdā par eh, to, ka jūs eh, apmeklējāt eh, pusdienas konkurētspējas padomē un piedalījāties diskusijā par iekšējo tirgu. Es ceru, ka tas bija noderīgi arī jums. Un tas iespējams jums palīdzēja izanalizēt uh, profesora Montī ziņojumu. Es gribētu, lai jūs pieņemtu manu pateicību. Es uh, valsts sekretāru lūkšu uh, ar, ar mums padalīties secinājumos, tad mēs varēsim uzda, uzklausīt jautājumus. Un uh, vēlreiz uh, prieks, ka jūs esat klāt un jūs varat ziņot par ko prezidentūras laikā, ko esat sasnieguši. Thank you. Paldies. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies, priekšsēdētājkungs. Paldies par ļoti lepniem vārdiem, kurus eh, jūs man veltījāt eh, sanāksmes sākumā. Man ir liels prieks, ka esmu šeit un varu jūs uzrunāt. Eh, tātad IMCO komiteju. Martā es noteicu tātad prioritātes iekšējā tirgu tirgu sešu mēnešu prezidentūrai. Un es eh, tad eh, runāšu ar jums kā cilvēks, kas ir atbald, atbildīgs par konkurences padomi prezidentūras laikā. Ir, un it, tad, jo sevišķi eh, to padomus daļu, kas nodarbojas ar iekšējo tirgu. Tā ka Tagad es jums varētu dot pārskatu par to, ko, ar ko mēs nodarbojamies, ar ko mēs nodarbojāmies pēdējo mēnešu laikā attiecībā uz iekšējā tirgus eh, nozari. Un arī eh, es varētu teikt eh, kādus vārdus par tām jomām, kur mēs esam izveidojuši nolīgumus, kur mēs esam sasnieguši kādu progresu. Un mēs varētu arī runāt par tiem jautājumiem, eh, kuri būs arī svarīgi Beļģijas prezidentūrā, jo jūs zināt, ka tātad eh, Spānijas, Ungārijas un eh, Beļģijas prezidentūra veido prezidentūru trio un mūsu starpā ir cieši saites. Un, ja kādi darbi, kas ir iesākti ar Spānijas prezidentūrā, turpināsies Beļģijas prezidentūrā, un katrā ziņā tas tiks darīts ļoti profesionālā veidā. Un tas ļoti labi iedarēsies šajā trio programmā, kuru pieņēma uh, vienbalsīgi vispārīgo lietu padome. Un šajā programmā, tad šī trio programma tika pieņemta pirms sešiem mēnešiem. Un es vēlētos uh, sadalīt savu uh, prezentāciju divās uh, galvenajās nodaļās. Pirmā būs eh, par iekšējā tirgus eh, atjaunošanu, kas, manuprāt, ir eh, viens no svarīgākajiem strateģiskajiem elementiem. Par Eiropas Savienības tagadni un nākotni, un, protams, ka tā ir viena no, no Spānijas prezidentūras prioritātēm. Protams, mēs zinām, ka šie jautājumi, kuri ir ļoti svarīgi tieši jūsu komitejai, un arī komisija par, par to ļoti interesējas. Un es arī atsaukšu uz vairākām iniciatīvām, uz vairākiem specifiskiem jautājumiem, e, kur ir mūsu, bieži mūsu darba kārtībā pēdējo mēnešu laikā. Un šie jautājumi tad bija, bija saistīti ar to, ka padoma un parlaments strādā e, cieši līdzās, jo mēs esam er, likumdevēji Eiropas Savienībā. Tātad ir bijusi iniciatīva no komisijas. Mans prezentācijas pirmajā laikā e, par horizontāliem jautājumiem, par iekšējā tirgus atjaunošanu. Un, protams, ka tam ir bijusi ļoti liela nozīme Spānijas prezidentūras laikā. un tam ir bijusi liela nozīme arī uh, sanāksmēs uh, kon konkurences padomē, kad mēs esam apskat apskatījuši iekšējā tirgus jautājumus. Un, protams, ir ļoti svarīgi saistībā ar Eiropas Savienības ekonomisko atjaunošanos, un tas ir veids, kā mēs varam strukturēt iekšējo tirgu, un tas, tas var palīdzēt sasniegt uh, ilgspējīgu ekonomisko atjaunošanos. Uh, pirms pāris dienām Eh, pēdējās eh, sanāksmes laikā ar Eiropas Savienības padomi. Mēs zinām, ka Eiropas eh, parlamentā šeit ir, ap, ir apspriesti um, padomes secinājumi ar uh, Van Rompēju kungu, bet pēdējā mm, Eiropa padomē tika īpaši pieminēts Eiropas Savienības iekšējais tirgus un tika pieņemti secinājumi. Un mēs esam spēruši solus priekšu, esam iegājuši jaunā fāzē. Mums ir vairākas, vairākas iniciatīvu kopas, kuras ir ļoti labi ap, apdomātas un izveidotas, un tās ir noteiktas eh, prof, profesora Monti nesenajā ziņojumā. Tā ir, tie, tās ir daļas, daļa no iekšējā tirgus stratēģijas, un šajā ziņojumā, kurš tas tika iesniegts eh, Barauso kungam 9. mājā. Eh, komisija eh, plāno ieteikt vairākus priekšlikumus, lai attīstītu vairākas idejas no Monti ziņojuma. Šajā oktobrī un Eiropa Eiro, Eiropadomēji nāksies uh, at, tam atkal pievērsties šī gada decembrī. Tāpēc, kā jūs to redzat, iekšējais eh, tirgus tiek uzskatīts par vienu no strateģiskajiem elementiem. Tieši Eiropas 2020 eh, stratēģijas ietveros tā, tā ir stratēģija izaugsmai un um, darba vietu ra, ra, eh, radīšanai, augst, augsti, augsts kvalitātes darba vietu radīšanai. Mums ir komisijas iniciatīva Mums ir um, um, Mar Marija Montiera uh, ziņojums, un tad ir uh, padomis iniciatīvas, un, protams, ir arī Eiropas parlamenta iniciatīva, un visas šīs institūcijas kopā uh, ir saistītas šajā ko kopīgajā iniciatīvā, šajā vispārīgajā pieejā. Un faktiski, kā jūs zināt, tad konkurences padome divos eh, gadījumos, eh, kad eh, tā sanāca Spānijas prezidentūras laikā, tad mm, profesors Monti, profesors Monti tika ielūgts uz sanāksmēm, lai viņš mums izskaidrotu, kas viņam, kas viņam lika izveidot šo ziņojumu. Un tad nākamajā sanāksmē, ko viņš apmeklēja pēc ziņojuma izveidošanas. Tātad mm, sanāksmē tad viņš sniedz prezentāciju formālajā sanāksmē, kas mums bija e, tieši par iekšējā tirgus ministru sanāksmē. Tā bija ārkārtīgi interesanta sanāksme, e, arī kopā ar e, profesoru Montī. Tad prezidentūras laikā Mēs esam noturējuši vairākas eh, sanāksmes, mēs esam. Eh, mēs tātad turpin, turpinājām noturēt tādas pašas sanāksmes, kādas bija jau Zviedrijas sanāksmē, Zviedrijas prezidentūras laikā, bet tātad sanāksmes ir strateģiskākas. Un ir svarīgi, lai mm, profesors Monti piedalītos eh, mūsu sanāksmēs, jo uh, viņa darbam tad būs liela ietekme uz eh, turpmāko darbu Eiropas Savienības eh, iekšējā tirgus eh, nozarē. Un kā jūs zināt, un kā priekšsēdētājs zina, iekšējais tirgus un iekšējā tirgus stiprināšana ir, ir kļuvusi par centrālu un strateģisku elementu Eiropas Savienības darbām. Un to, mēs, tas mēs saucam par deliverables. Tātad, un, un tie ir viena no Spānijas prezidentūras, tas ir viens no Spānijas prezidentūras veiktajiem darbiem. Divu, uh, divu minēto sanāksmu laikā, tad pirmā sanāksme, kurā bija uh, profesors Montī klāt, un kad bija Malkoms Harbers, uh, piedalījās arī Tajānī kungs bija klāt neformālajās pusdienās, un, protams, ka arī viņiem ir ļoti svarīga loma šajā, eh, šajā konkrētajā nozarē. Eh, debešu laikā mēs izcēlām iekšējā tirgus nozīmi, jo sevišķi eh, saistībā ar izkļūšanu no, krī no krīzes, jo tas ir ļoti svarīgs instruments, kā izkļūt no krīzes jo mums ir jāpārvar e, šķēršļi, kāda pastāv tirzniecībā. Un iekšējais tirgus e, varbūt e, var, var arī dot ļoti lielu ieguldījumu ekonomiskajā, ekonomiskajā attīstībā. Un tas ir mūsu svarīgākais mērķis. Prezident, tas bija mūsu svarīgākais mērķis Spānijas prezidentūras laikā. Mm. Eh, pus, neformālajās pusdienās eh, kopā ar eh, Barņē kungu un profesoru Monti. Um, tika minēts, ka komisija jūt, ka ir, ir nepieciešama vairāk iekšējā tirgus elementu ieviešana, piemēram, pakalpojumu direktīvas ieviešana, un par to es vēlāk arī izteikšos. Uh, Un, protams, ka tas ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībai. Mums ir jācenšas palielināt eh, iekšzemes koprodukts un arī nodarbinātību visā Eiropas Savienībā. Un katrā ziņā tā ir da daļa no iekšējā tirgus attīstīšanas stratēģijas. Un tad, eh, kā jau minēju, es vēlāk par to vairāk runāšu. Pēdējo mēnešu laikā mums ir bijušas daudz strateģiskās um, debates par ekonomiku, par politiku. Un saruna rezultāti mums liek domāt, ka, ja mums būtu uh, noteikumi, kas attiecas tikai uz konkrētiem sektoriem, ar to pietiktu, lai mēs uh, varētu attīstīt iekšējo tirgu un ir nepieciešams eh, progress eh, citās jomās, lai mēs varētu pārvarēt eh, noteiktas, noteiktas šķēršļus, kādi pastāv iekš, vairākās iekšējā tirgus daļās. Mums ir jāpārvar šīs problēmas, un mums tas ir jādara. tad, tad eh, strādājot pie vides eh, nodokļu politikas. Un mums ir jākoncentrējas uz uh, iekšējā tirgus uh, stiprināšanu konkrētajās nozarēs. Mums ir jāplūko arī ārējie aspekti. Un jā, jā, jāuzsver īpaši sektoru nozīme, piemēram, pakalpojumu sektoru nozīme tad uh, digitālais vienotais tirgus. Es jums varu atgādināt to, ka komisija ir pieņēmusi tā sa sa saukto Eiropas digitālo darba kārtību, un to ir atbalstījusi Eiropadoma eh, 17. jūnijā. Uh, tā bija viena no svarīgākajām iniciatīvām. Uh, kuras eh, tiks īstenotas šī gada laikā. Tād, šādas iniciatīvas kopumā ir septiņas. Tās ir eh, īpaši mm, politikas līnijas, kuras eh, par ko jau runāja Harbera kungs, jo tam ir ļoti cieša saistība ar stratēģiju Eiropu 2020. Tātad mums ir profesora Montī ziņojums un vairākas citas idejas, kuras ir izvirzījis Eiropas parlaments attiecībā uz iekšējo tirgu, kā eh, Luisa Grēra ziņojums par to, kā, kā, kā piedāvāt eh, iekšējo tirgu Eiropas patērētājiem. Tātad notiek kon koncentrēšanās tieši uz Eiropas pilsoņiem. Un ideja ir tāda, kā tā būs ietekme, pozitīva ietekme uz viņu ikdienas dzīvi, tātad, tātad iekšējā tirgus attīstībai. S, tādā veidā mēs varam satuvināt um, šīs politikas līnijas tieši ar pilsoņiem. Un tam ir saistība ar, ar visu šo te virzību, kā mēs vēlamies attīstīt iekšējo tirgu Eiropas Savienībā. Tas ir strateģisks un politisks jautājums. Padomē daudz ko ir izdarījusi Spānijas prezidentūras laikā. Un tagad es varētu pievērsties um, specifiskākiem jautājumiem, par, kur, kur, par kuriem ir runājusi arī padome un par, par, pie, kā, pie kā strādā arī parlaments un komisāri. Un tad es um, vēlētos sākt, sākt ar pakalpojumu direktīvu, kur pirms pāris minūtēm jau pieminēju. Pakalpojumu direktīva, kurā tiek um, piemērota Eiropas Savienības uh, sektoram un internos, eh, cuellos de botella internos que han obstaculizado. Eh, Kur attiec uz šo īpašo sektoru? Tad, tad tam ir liela nozīme attiecībā uz um, sektoru potenciālu, uz attiecībā uz uh, Eh, kvalitatīvu darba vietu radīšanu. Un es domāju, ka pakalpojumu direktīva ir viena no vissvarīgākajām struktūrālajām reformām, kāda ir tikusi veikta Eiropas Savienībā. Tagad mēs runājam par Eiropas Savienību 2020, bet mums būs vajadzīgs arī tālāks reformas. Un es domāju, ka pakalpojumu direktīva mm, atspoguļo tieši šīs struktūrālās reformas, eh, kādas mums ir šobrīd. Ir vairākas eh, Eh, dalībvalsts, kas to vēl nav īstenojušas, ieviesušas. Un mūsu sanāksmes eh, konkurences eh, padomē Šajās sanāksmēs mēs esam uzsvēruši to, cik svarīgi ir dalībvalstīm ievies šo īpašo direktīvu. Šobrīd mēs esam tādā uh, fāzē, kad notiek apsai novērtēšana. Un tam par, par to tika runāts pēdējā konkurences padomē. Tātad šī te novērtējuma fāze e, ilgs visu šī gada garumā, un mēs domājam, ka tā ir ļoti svarīga. Jo mums ir jāplūko dažādi faktori dalību valstīs, un mums jāpārliecinās par to, ka direktīva tiek e, kārtīgi īst, e, ieviesta. Un mēs ļoti ceram, ka decembrī komisija būs iesniegusi ziņojumu Eiropas parlamentam un padomēji, kā, kā ir noteikts direktīvas 39. pantā. Un vēl viens ļoti svarīgs uh, sektors, par ko es vēlos runāt, jo sevišķi tagad krīzes laikā, tātad īpašā mazo un vidēju uzņēmumu nozīme. Tātad eh, cīņa pret eh, parādu neatmaksāšanu. Mēs zinām, ka dažkārt uzņēmumiem tas ir sarežģīti. Un tas ir tāds eh, aspekts, ar kur, ar kur, pie kur mums ir jāpiestrādā. Tātad, ja ir problēmas uzņēmumiem saņemt kredītu Eiropas Savienībā, tad, tam ir, tad ir ļoti svarīgi, lai mēs Um, aplūkot šo jautājumu, jo maksājumu um, no, novēlošana daž, dažos uh, gadījumos var no, novest pie uzņēmuma um, gala. Un mums ir jābūt drošiem, ka uh, šajos uh, maksājumos nav, nav kavējumi. Tā ir ļoti svarīga joma. Un ir ļoti svarīgi, lai Eiropas padomu un parlaments vienotos par, par šo konkrēto aspektu. Un, protams, mēs zinām, ka Eiropas parlaments, ar Eiropas parlamentam vēl ir jāpieņem mandāts, lai mēs varētu turpināt trialogu ar padomi un komisiju. Un padomē mēs gaidām eh, termiņu, tad parlaments noteiks ehm, termiņu šajā, šajā jomā. Un tāpēc mēs būtu ļoti pateicīgi, ja šis termiņš tiktu noteikts, lai mums varētu būt diskusija par šo jautājumu. Jo tādā veidā mēs varētu e, nu, sasniegt kādu vienošanos par šiem novēlotajiem maksājumiem. Un es par to šodien vēlos runāt, jo tad direktīva ir ļoti sarežģīta. šai direktīvai ir ļoti daudzas dimensijas, un, protams, tā ir ļoti svarīga. Un es ceru, ka mēs eh, varēsim uh, vest trialogu ar Eiropas parlamentu pēc iespējas ātrāk. Trešais, uh, trešā jautājuma kopa um, ir intelektuālais īpašums. Protams, šeit ir dažādi, dažādas jomas, un Eiropas Savienība pie tām strādā. Un galvenā doma ir nonākt pie kādiem regulējumiem attiecībā uz um, pirātismu un vi preču viltošanu, jo mēs zinām, ka šīs darbības ir ļoti uh, bīstamas ne, ne tikai attiecībā uz novatorisku uzņēmumu rašanos, bet arī pastāv risks veselībai un drošībai. Eh, konkurences padome, kas notika 1. martā, pieņēma rezolūciju, un tas eh, tika izdarīts balsoties uz, eh, uz rezolūciju, un tur tika minēta padomas nostāja un veids, kā tiek plānots cīnīties pret uh, viltojumiem. Un esmu apmierināts ar to, ka tad, tad ir pieņemts šis te dokuments, un tas tiks eh, ieviests Eiropas Savienībā. Tad mums ir mm, nolīgums par eh, pirātismu un, eh, un viltošanu. Arī attiecībā par industriālajām īpašumtiesībām. Mēs esam runājuši par šo konkrēto jautājumu ar komisiju, un ir, protams, svarīgi, lai pastāvētu. Nuestras empresas, la seguridad jurídica, lai pastāvētu vienota patentu sistēma. Tas ir ļoti svarīgi vidējā, vidēja un maza izmēra uh, uzņēmumiem. Un mums Eiropas Savienībā ir tad jācīnās pret negodīgu konkurenci. Un Spānijas prezidentūra cer, ka mēs varēsim uh, nonākt pie mm, godīgas, godīgas pieejas uh, tieši uh, juridiskajos aspektos. Un vienā no, šī, vienā no šīm dienām mums būs šis kopienas patents izveidots. Un ir eh, ceturtā eh, jautājuma kopa, kas ir ļoti cieši saistīta ar iekšējo tirgu. Nu, tā ir ciešāk saistīta ar eh, patērētāju aizsardzību. Tā ir, uh, dir, ir direktīvas projekts par patērētāju tiesībām konkurences padomē, kas eh, bija 21. maijā, eh, šis jautājums tika apskatīts. Bija interesants debats. Eh, mēs aplūkojam dažādus jautājumus, un es domāju, ka politiskā ziņā šī bija ļoti svarīga debata, jo vairums dalību valstu, nospiedoši vairākums dalību valsts atbalstīja uh, Um, parlam, šo te parlamenta, parlamenta mm, nostāju. Un daži jautājumi mm, tika apspriesti, tad, ja, kad es jau šeit biju iepriekšējā reizē, tad notiek virzīšanās uz maksimālu harmonizāciju. Un tad mums ir jauna pieeja, kura, kura tika apspriesta konkurences padomē, un mēs ļoti cerām, ka uh, būs iespējams eh, nonākt pie vienošanās ar Eiropas parlamentu. Un šeit man jāsaka, ka teksts, eh, pie kura mēs eh, strādājam padomē ar mērķi mm, Tātad mums ir, mums, mums rītdien būs padomas darba grupa. Tas ir priekšlikums, kuru mēs esam gatavojuši kopā ar Beļģijas valdību, jo uh, viņi, e, viņi, viņiem būs nākamā prezidentūra. Un, un tad šī gada beigās būs e, e, tad, nolīgums starp, starp dažādajām institūcijām. Un noslēgumā es vēlētos atsaukties uz regulu par tekstilu izstrādājumiem. Arī šeit mēs gaidām parlamenta mandātu lai mēs varētu sākt eh, darbu detalizētākā veidā. Un es domāju, ka uz šīs nots es, esmu jums eh, devis tādu ieskatu mūsu svarīgākajos jautājumos, kas, kas tiek padomē apspriesti. Un kāds ir mūsu, kop, kāda ir mūsu kopējā pieeja iekšējam tirgum. Un es domāju, ka tas jums dod skaidru um, bildi par to, kādu darbu mēs veicam un kāda ir mūsu sadarbība, uh, kāda ir bijusi sadarbība ar pārējām Eiropas institūcijām pēdējo sešu mēnešu laikā. Tagad es varētu beigt. Priekšsēdētāji kungs godājumie komitejas locekļi. Es domāju, ka šobrīd ir tāds laiks, kad ekonomiskā krīze mums, uh, mums dod tādu kā impulsu, kas, kas var likties paradoxāli. Bet mums ir tātad ir jāspēr um, stingri soļi, lai paplašinātu iekšējo tirgu un to nostiprinātu. Un mēs uh, domājam, ka dalību valstis un Eiropas Savienības institūcijas, parlaments, uh, komisija un padome, tad institūcijām nāksies strādāt, lai atrastu kopīgu valodu, lai mēs šo ekonomisko krīzi varētu pārvērst par iespēju Eiropas Savienībā un veicināt Eiropas integrāciju. Un viens no veidiem, kā mēs to varam darīt, ir koncentrēšanās uz iekšējo tirgu. Paldies! Paldies eh, par šo ļoti visaptverošo uzstāšanos, un tā bija eh, ļoti svarīga. Kā jūs eh, teicāt, mēs esam sasnieguši liels panākums Un e, tagad būs laiks jautājumiem. Tātad es nevaru teikt, ko e, komisija, komiteja teiks rīt, jo un es domāju, ka tagad referente lūgs man, e, lūdz man minēt mērinstrumentu direktīvu, kuru mēs vēl strādājam un Pašlaik eh, mēs eh, esam tuvu pēdējās versijas beigām, bet tā vēl nav pabeigta. Tātad tagad vārds kolēģiem. Tātad ir četri runātāji pagaidām, vai vēl kāds grib pieteikties, eh, tātad Žanbuzaikungs. Uh, Lielas paldies priekšsādātājiem. Es eh, vispirms eh, vēlējos pateikties eh, Spānijas prezidentūrai, jo es uzskatu, ka viņi ir uzturējuši ārkārtīgi labu komunikāciju ar Eiropas parlamentu šajos sešos mēnešos. Papildus tam es domāju, ka mums ir bijusi ārkārtīgi laba komunikācija tieši ar mūsu komiteju, un arī tas ir ārkārtīgi svarīgi. Iekšējais tirgus ir viens no Eiropas Savienības galvenajiem sasniegumiem, un es domāju, ka labāka eh, iekšējā tirgus funkcionēšana un organizēšana dod pievienoto vērtību, īpaši tad, kad mēs mēģinam apkarot uh, ekonomisko krīzi. Mēs tādējādi varam palīdzēt uh, daudziem Eiropas uzņēmumiem tikt ārā no krīzes. Uh, Jūs daudz pieminējāt Montijas ziņojumu, un uh, cik es sapratu, ir pieteikami daudz vēl jādara, lai mēs varētu nodrošināt uh, nevainojumu iekšējā tirgus funkcionēšanu. Otrakārt, uh, ļoti svarīgi mūsu komitejā ir pakalpojuma direktīva, bet papildus tam ir vēl viena direktīva, ar kuru mums ir nelielas problēmas un kura būtu ātrāk jāievieš, ir direktīva par profesionālo izglītību Mēs pašlaik mēģinām noskaidrot, kur ir šķēršļi un kā mēs tos varam pārvarēt. Es zinu, ka tas nav uh, vienkārši. Uh, sarunas par tekstilu izstrādājumiem, par uh, metroloģijas direktīvu bija ārkārtīgi sarežģītas, arī par celtniecības materiāliem. Tomēr es uh, domāju, ka padome ir uh, šo problēmu risinājusi ļoti konstruktīvi, un tas ir neizsakām būtiski. Es no visas sirds pateicos par to, ka mums beidzot ir panākta vienošanās par maksājumu kavējumiem, jo šobrīd tas uh, mums ir viens no centrālajiem rūpju objektiem. Tas uh, noteikti palīdzēs Eiropas um, uzņēmējiem šajā situācijā. Noslēgumā, kaut arī šeit galvenokārt ir runa par veselības politiku, es gribētu uzsvērt vienu punktu. Uh, Es eh, gribēju jūs apsveikt par um, direktīvu par pārrobežu veselības aprūpu. Tas ir viens no Spānijas prezidentūras lielākajiem sasniegumiem. Mēs vēlreiz pateicamies par sadarbību. Uh, Paldies, uh, Depaņo kungs, lūdzu. Mikrofonu lūdzu. runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es neesmu no tās pašas grupas kā iepriekšējais runātājs, bet es arī komentēšu dažus jautājumus, ko viņš pieminēja. Es gribētu pateikties un apsveikt Spānijas eh, prezidentūru. Kā eh, Būs kungs teica, mums ir bijusi regulāra eh, sadarbība ar Spānijas prezidentūru un arī jūs eh, bijāt eh, piedalīties daudzas reizes, kad mēs runājam par iekšējo tirgu. Iekšējais tirgus un krīzes pārvarēšana ir eh, ļoti svarīgs izaicinājums. Tāpat es arī gribētu jums pateikties, jo jūs strādājat ļoti grūtā laikā. Jūs bijāt pirmā prezidentūra, eh, kas strādā pēc Lisabonas eh, līguma, un tajā pašā laikā ir arī šī nebijusi ekonomiskā krīze. Es gribētu runāt par diviem jautājumiem. Jūs pareizi atzīmējat, kā pakalpojumu direktīva ir efektīvi jāievieš, tas ir ļoti svarīgi. Daudz kas jau ir padarīts, un gada beigās mēs vērtēsim rezultātus. Uh, Tomēr es gribētu atgādināt, ko Usokungs teica. Eh, ir sakarības starp šo direktīvu un ārodu apmācības direktīvu. Jūs atzīmējāt, ka pasākumi tikai vienā nozarē nevar novērst eh, krīzi un ir vajadzīgas eh, arī visaptverošas politikas. Es sekoju Spānijas presē pēdējos gados, un pēdējās dienās, un es saprotu, ka jūs veicināt eh, jaunatnes apmācību, jo jauniešu bezdarbs ir ļoti liels Spānijā. Būtu vērtīgi eh, arī mācīties no jūsu pieredzes arodu apmācības ziņā. Tātad šeit ir daudz, kas vēl jādara, bet mēs eh, esam pateicīgi, ka jūs sākāt šos darbus. Es arī gribētu atzīmēt, ka jūs esat pavirzījušies uz priekšu ar pārobežu veselības aprūpu, lai gan vēl vairāk ir iespējams padarīt. Tāpat arī es gribētu pateikties Himeneses kundzei, kas bija, kas ir veikusi ļoti lielu darbu šī dokumentu sagatavošanā. Šis dokuments uzlabo pacientu tiesības un arī nosaka sociālās aizsardzības principus. Beidzot par patērētāju aizsardzību. Es domāju, ka pirmo reizi mēs esam sasnieguši vienotu pieju arī ar savienoto valstu atbalstu, un es ceru, ka arī Ķīna mūs atbalstīs. Uh, un es ceru, ka Beļģijas prezidentūra strādās tālāk pie iesāktā darba, un arī Beļģijas prezidentūra ir apņēmusi strādāt pie sociālajiem jautājumiem. Paldies! Jā, es nepareizi jau pogu piespēdu. Uh, Vispirms arī es gribēju sirsnīgi pateikties par šiem secinājumiem, ko, ar kuriem jūs iepazīstinājāt mūsu komiteju. Es uzskatu, ka ir ļoti lieliski, ka mēs um, noslēgumā vēl apskatāmies, kas mums ir izdevies. Tomēr mums vajadzētu nedaudz um, apzināties arī to, kas nav izdevies. Protams, ka jums bija grūti, kā pirmajai prezidentūrai pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās, uh, Tas visiem joprojām bija nedaudz neierasti, īpaši dalību valstīm. Un mēs kā pirmā komiteja uzņēmāmies iniciatīvu sarīkot uzklausīšanu ar nacionālajiem parlamentiem, kad mēs runājam par ka maksājumu kavējumu direktīvu. Šeit mums vēl ir nedaudz jāpatrenējās, varbūt tas bija saistīts ar konkrēto lietu, varbūt tas ir saistīts ar jaunajām procedūrām. Uh, ja neliela politiskā grupa ar uh, trīs dalībniekiem šeit pārstāv piecas dažādas viedokļas, tad uh, tas, protams, ir sarežģīti. Un tāpēc es nonāku pie pēdējā punkta, kas ir arī nedaudz uh, kritisks un uh, tā ir tāda kā darba skarota medus mucē. Me, mēs runājam par uh, direkt, uh, kavēto maksājumu direktīvas. Um, Uh, darbu ar to. Mēs vēlējāmies uh, nedaudz uh, drosmīgāku, konsekventāku un ātrāku rīcību. Šajā parlamentā, šajā komitejā mēs paši redzējām, ka ir izdevies vienoties par pieciem lieliem kompromisiem, un mēs cerējām, ka padomē varētu būt līdzīga situācija. Diemžēl tā nebija Protams, ka tas noteikti nav saistīts ar jūsu prezidentūru, bet es eh, būšu pavisam kritiska. Eh, tas ir saistīts ar to, ka no 27 dalību valstīm vēl aizvien ir pāris, kuras šādu direktīvu nemaz nevēlās. Un eh, līdz ar to viņi padomē nestrādāja konstruktīvi, tā kā tas būtu vajadzīgs un tā, kas, tā kā tas pienāktos darbā ar šo direktīvu. Uh, Es vērtēju jūsu prezidentūru ļoti augstu, es eh, ļoti augsti vērtēju jūsu darbu, un tas, ka mēs joprojām neesam panākuši vienošanos par maksājumu kavējumiem, es eh, domāju, ka tas galvenokārt ir saistīts ar atšķirīgiem viedokļiem, kādus pārstāv 26 dalību valstis. Es ceru, ka rītdien mēs varēsim ātri nonākt pie vienošanās, un eh, es ceru, ka Uh, nekādu kavējumu tur vairs nebūs. Paldies! Well, thank you very much, Barbara Violet. Paldies! Un mēs uh, arī no komitejas puses uh, apsveicam jūs ar veiksmīgo darbu, un mēs ceram, ka jūs arī tikpat labi pabeigsiet šo mēnesi. Tātad pirmais, tad pēdējais runātājs šajā raundā, un tad uh, es lūkšu tātad uh, Tranta Filitis, un pēc tam valsts sekretārs atbildēs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu pateikties uh, ministram par atskaiti par prezidentūras darbu. Daži komentāri par patērētāju aizsardzību. Es uh, apsveicu to veidu, kā e, padome e, skatīja šo jautājumu pēdējā sanāksmē par mazo un vidēju uzņēmumu nostiprināšanu. Es domāju, ka Spānijas prezidentūras mērķis e, nav bijis pietiekams šeit. Jūs prezidentūra pārāk daudz uzmanības pievērs banku sistēmai, ko varētu saprast, bet es gaidītu lielāku palīdzību maziem un vidējiem uzņēmumiem. Par pakalpojumu direktīvu kā jūs vērtējat komentārs par šo direktīvu? Kā jūs domājat, cik labi dalība valstis varēs to ieviest un kādas problēmas jūs paredzat pēdējā gadā? Pēdējā reizē, kad ministrs viesojās komitejā, viņš runāja par pārobežu tirdzniecības nozīmi, un viņš arī pieminēja jauna darba veida ieviešanu iekšējā tirgu, vai tur ir bijuši kādi panākumi. Tātad tagad lūdzu, ministra kungs, atbildiet uz uh, šiem četriem jautājumiem. Paldies, priekšstādētāji kungs. Es uh, sākšu. ar atbildi uz eh, divu runātāju pieminēto par šīm problēmām, eh, ko pieminēja Busokungs, un eh, tātad par kavētajiem maksājumiem un maksāt nespēju. Tā ir ļoti svarīga direktīva un direktīva attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem šie divi jautājumi ir saistīti. Runātājs pieminēja mazo un vidēju uzņēmumu nozīmi un maziem un vidējiem uzņēmumiem vēl maksājumi ir ļoti svarīgi. Dažiem pat saņemt laikā naudu ir izdzīvošanas jautājums. Uh, Tātad mums būtu jāatrisina šis eh, nokavēto maksājumu un maksāt nespējas jautājums, jo krīzes laikā eh, šis eh, var būt aburtais loks, kurš noved pie tādām nepārvaramām problēmām, kas ietekmē arī valsts sektoru. Tā nav uzņēmēju vaina, bet šeit eh, valsts sektors var vismaz ar regulācijas palīdzību mazināt eh, šo problēmu. Un tā kā mēs apskatām Eiropas Savienības vietu iekšējo tirgu, kurš ir vienots un kur notiek eh, pārobežu darījumi, tas ir Eiropas mēroga jautājums. tas ir jautājums, kurš eh, nodrošinātu Eiropas Savienības leģitimitāti tās eh, pilsoņa acīs, ja mēs varētu eh, direktīvā efektīvi atrisināt šo nokavēto maksājumu jautājumu. Prezidentūra uzskata, ka Šis jautājums ir saistīts ar dažām problēmām, ir parlamentam vēl jāvienojas ar padomi, bet uh, šīs vienošanās nav tādos procedūras jautājumos. Ir daži būtiski jautājumi, bet gan vienus, gan otrus var atrisināt. Uh, es jau teicu, ka šos uh, procedūras jautājumus varētu atrisināt, ja parlaments lēmtu par uh, trialoga sākšanu. Tāpēc es ļoti priecājos eh, Vainēs kundzi, kas eh, tik pārliecinoši runāja par šo nepieciešamību. Tad ir atšķirības eh, dažos jautājumos. Ir atšķirības, bet tās ir nelielas un e, vairums e, no šo uzskatu atšķirībām ir novēršamas, e, un tās netraucēs mums vien, to, panākt vienošanos starp parlamentu un padomi. Un būs iespējams tāds risinājums, kad veselības sektors varēs strādāt tāpat arī procentu likmes varēs atvieglot eh, vēlu maksājumu gadījumā. Tie visi ir jautājumi, kas ir jārisina. Tātad es nedomāju, ka eh, būs eh, ilgs likumdošanas process. Mēs atbalstām risinājumu, kas būtu sasniedzams līdz vasaras atvaļinājumam, un es domāju, ka tas ir sasniedzams. Uh, Spānijas prezidentūra to varētu izdarīt. Spānijas prezidentūrai vēl ir atlikušas dažas dienas. Es apsolu, ka mēs strādāsim, lai mēģinātu sasniegt uh, vienošanos ar parlamentu. tikko uh, sāksies uh, šīs oficiālās sarunas. Tālāk klātesošie runāja par vispārīgiem jautājumiem attiecībā uz iekšējo tirgu. Busaikungs, Janjūkundze runāja par iekšējo tirgu vispārīgi un abos gadījumos viņi runāja par ļoti svarīgu jautājumu par darbinieku profesionāļu apmācību. Un es domāju, ka abi šie jautājumi, gan kvalifikācija, gan jauniešu apmācība, ir ļoti svarīgi politiskā ziņā, jo šie jautājumi arī 2020. gada stratēģijas pamatā jauniešu apmācība un iespēja eh, atrast darbu, bet eh, mēs eh, arī mēģinām strādāt pie profesionālas mobilitātes. Kvalifikācijas direktīva arī ir saistīta ar to. Mēs gribam, lai uh, uzņēmumi varētu darboties tur, kur tie ir visefektīvākie, lai tie varētu pārvietoties tirgo visefektīvākajā veidā. Un arī noteiktu profesiju speciālistiem vajadzētu atrast, eh, būt spējīgiem atrast darbu tur, kur meklē viņu eh, kvalifikāciju. Tātad es eh, gribētu pateikties abiem runātājiem, kas minēja iekšējo tirgu. Kas mums ir vajadzīgs? Mums uh, ir jāskata arī profesionāla certifikācija Eiropā. Apmācībai ir jābūt vieglai un uh, profesionāļu un pakalpojumu kustībai jābūt ir atvieglotai Eiropas Savienībā. Galvenais strateģiskais mērķis nākamajos desmit gados ir izglītība un apmācība kā svarīgākais eh, elements eh, labu darbu nodrošināšanā, kur Eiropa varētu būt konkurētspējīga. Eiropa nebūs konkurētspējīga, ja tā nepievērsīs uzmanību darba vietām vai apmācībai. Tieši otrādi Eiropa būs konkurētspējīga, ja būs e, dažādi kvalificēti speciālisti, īpaši jaunieši, ko tagad ietekmē krīze. Un ja tā būs pamats stratēģija Eiropas Savienībai nākotnē, tad mobilitātes jautājums, profesionālā mobilitāte ir ļoti svarīga e, stratēģiskā ziņā. Tātad e, abu eh, runātāju komentāriem es varu pilnīgi piekrist. Arī eh, Busoikungs un Vjanju kundze runāja par vienu no svarīgākiem elementiem Spānijas eh, prezidentūras un padomes programmā. Tas ir uh, pārobežu veselības pakalpojumi. Šeit mēs esam ļoti priecīgi, ka 7. jūnijā EPSCO padomē tika panākt vienošanās par direktīvu, kas bija iestrēgusi līdz tam, un mēs eh, atkal panācām, ka darbs eh, pie šīs direktīvas turpinās. Tātad eh, jautājums eh, ir par kvalitatīvu veselības aprūpi, pie tā mēs esam strādājuši, un arī par veselības eh, sistēmu organizāciju un finansēšanu dažādās dalību valstīs. Spānijas prezidentūra vēlreiz gribētu pateikties parlamentam, jo e, jūsu ieguldījums bija ļoti e, svarīgs. Un pateicoties jūsu ieguldījumam, mēs esam daudz sasnieguši pēdējos mēnešos. Beidzot, es gribētu pateikt dažus vārdus par pakalpojumu direktīvu, ko minēja Busoikungs un Triandi Filīdis kungs, un es saņēmu lūgumu novērtēt, kā e, šī direktīva tiks ieviesta Eiropas Savienībā. Nebūs ļoti viegli pielietot šo direktīvu, bet e, tā ir pilnīgi neaizstājama jā, tā ir sarežģīta un grūti lietojama, un ir dažādi juridiski aspekti, un tā prasīs izmaiņas dalību valstīs. Bet pakalpojumu direktīva ir ar milzīgu nozīmi. Tā ir būtiskā ekonomikas atjaunošanai Eiropā. Un e, pakalpojumu direktīva prasīs e, darbu no e, valsts iestādēm, un šis darbs būs ļoti liels. Es zinu, kā tas notiek Spānijā. Spānija ir e, beigusi līdz 2009. gada beigām saskaņot e, likumdošanu. Tātad e, Spānijā arī reģioni un pašvaldības ir svarīgi, jo mums ir decentralizēta sistēma un arī šīm reģionu pašvaldībām ir jāpielīto direktīva. Dažreiz ir e, juridiski izaicinājumi, lai pielietotu direktīvu visos e, valdības līmeņos. Tāpēc e, sadarbības starp institūcijām ir tik svarīga ka visu līmeņu institūcijas visās dalību valstīs uh, strādā kopīgi. Ne tikai centrālajai valdībai ir jāapstiprina šī direktīva, ja arī pašvaldības nestrādās, tad vienkārši palielināsies birokrātija un darbs būs lēnāks un uzņēmumiem būs grūtāk eh, strādāt. Bet uzņēmumiem ir jāgūst labums no pakalpojumu liberalizācijas, kas padarīs eh, pakalpojumu sektoru konkurēt spējīgāku Eiropas Savienībā. Ja Es tagad uh, runāšu par dažiem citiem jautājumiem, ko minēja runātāji, sākot ar to, ko jūs teicāt. Šie jautājumi ir sarežģīti, un ar tiem strādās Beļģijas prezidentūra. Ir vēl dažas neatrisinātas problēmas bet eh, lielākā daļa darba ir pabeigta, un es domāju, ka Beļģijas prezidentūra tiks galā ar šo darbu. Tātad eh, tā būs viena no trijām prezidentūrām, kas strādās pie vienas programmas un pie 18 mēnešu ilgas stratēģijas. Tāpat, ja es varētu pateikt dažus vārdus par Vienju skundzes eh, komentāriem par uh, tikšanos uh, Palma de Mallorca. Desmitajā un vienpadsmitajā jūnijā tikai pirms dažām dienām notika seminārs par uh, produktu drošību. Tas bija liederīgs, un es priecājos tur arī redzēt eh, dažus parlamenta deputātus šajā eh, notikumā. Bija daudz delegāciju no Eiropas Savienības un arī no citām eh, Eiropas valstīm. Un šis ir ļoti svarīgs pasākums, lai vairotu produktu drošību. Interešu grupas ir eh, atzinušas, ka šī direktīva ir jāpārskata un tās ir gatavas sadarboties ar tirgus uzraudzības eh, iestādēm, lai nodrošinātu, ka patērētāji iekšējā tirgu eh, jūtas droši. Un tas ir ļoti svarīgi, lai saglabātu patērētāju uzticību. Tāpat arī eh, šī sanāksme uzsvēra iekšējā tirgus ārējo eh, dimensiju. Eh, šī ārējā dimensija ir ļoti svarīga, jo ne tikai dalību valstis, bet arī citas uh, valsts, mūsu tirdzniecības partneri ir ieinteresēti šajos jautājumos, un arī viņiem uh, iekšējais tirgus ir ļoti uh, svarīgs. Es domāju, tagad es esmu atbildējis uz visiem jautājumiem, priekšsēdētāji kungs. Paldies! Paldies visiem kas eh, izteicās par Spānijas prezidentūras darbu, un arī eh, ne tikai Spānijas prezidentūra, bet arī pārējās 26 valdības eh, daudz ir darījušas kopā ar Spānijas prezidentūru. Un, protams, ir arī bijusi laba sadarbība ar citām institūcijām. Ja padomē ir iekšējā saskaņa, tad mums ir daudz vieglāk eh, strādāt ar citām institūcijām. Un eh, šeit eh, parlamentam ir ļoti svarīga loma kā šajā komitejā. Paldies! Paldies, valsts sekretārs! Jūsu atbildes bija ļoti izsmeļošas, un mēs pilnībā atbalstam, tam, ko jūs, atbalstam to, ko jūs teicāt par kavēto maksājumu direktīvu. Uh, Mēs tu pamazām tuvojamies beigām. Es varu ļaut jums uzdot īsus jautājumus. Es domāju, ka jūs varētu pastāstīt sekret, valsts sekretāram kaut ko par iekšējo tirgu, jo varbūt jūs varat pastāstīt par to, ko jūs esat darījuši šajā jomā. Liels paldies! priekšsādātāja kungs, bet uh, es gribēju pievienoties visiem tiem, kas apsveica Spāniju. Kopsumā ir jāsaka, ka Spānija ir valsts, uh, kur vadošā loma uh, Eiropas Savienībā ir skaidri izvirzījusies priekšplānā, un tā kā es redzu, Eiropā aizvien vairāk cilvēku mācās spāņu valodu. Tas uh, pierāda, uh, ka interese ir tikai ne par uh, Latīņu Ameriku, bet arī par Spāniju. Man ir lielas cerības, ka uh, šī prezidentūra, kaut arī tā tuvojas beigām, uh, es ceru, ka arī turpmāk Spānija, Spānija kals vīzijas Eiropai gluži tāpat, kā to dara Spānijas kolēģi šeit Eiropas parlamentā. Uh, Es teiktu, ka iekšējais tirgus ir uh, perfekta joma, kur mēs varam runāt par efektīvu Eiropu un kur tas būtu īstenojams. Es apsveicu to, ka jūs runājāt par mobilitāti. Protams, kā mēs tur saskaramies ar veselu rindu šķēršļu, kuru mums vajadzētu, kurus mums vajadzētu pārvarēt. Uh, mobilitāte Eiropas Savienībā faktiski tiek sodīta. Mēs nevaram izmantot citās valstīs savus uh, telefonu numurus, telefonu numurus. Viesabonēšanas izmaksas ir lielas, un uh, mēs visi zinām, ka tuvēs atvaļinājuma laiks, un mūs visus tas nodarbinās. Mums uh, priekšā ir uh, vēl vesela virkne uzdevumu, ne tikai direktīva īstenošana, bet arī citi jautājumi. Paraudzīsimies kaut vai uz pasažieru tiesībām. Uh, kā eh, tās tiek īstenotas. Es eh, vēlētos, lai Spānija paturētu šo vadošo liemu, lomu Eiropā un eh, strādāt pie šiem jautājumiem arī nākotnē. Jūs sacījāt, ka likumdošana zemākajā līmenī Eh, nevienmēr ir domāta nopietni, ka vietējās varas iestādes to nevienmēr uztver nopietni, bet uh, tad jau mums ir labas iespējas, lai Eiropas uh, Savienības likumdošana darbotos labi. Mēs varam sasniegt šos līmeņus. Ja tas tiks izdarīts, tad mēs varēsim to arī īstenot. Uh, tomēr mums vispirms ir jādara zināmas mūsu intereses, tāpēc mēs aicinām arī savus pilsoņus paust to, kas viņiem ir svarīgs Mūsu, kā iekšējā tirgus eh, komitejas uzdevums, eh, būtu aicināt uz eh, šādu soli. Es ceru, ka Spānija to atbalstīs. Mūsu nākamā sanāksme notiks jau Beļģijas prezidentūras laikā, pēc tam nākamā kārta būs Ungārijas prezidentūra. Jāpatur prātā, ka šeit vienmēr būs iesaistīts Eiropas parlaments, Eiropas Savienības padome un komisija, kā arī citas interesētās puses. Es aicinu kolēģiem paziņot, ka mums bija pirmā sagatavošanās uh, sēde, un uh, novembrī šis fórums tad varēs jau arī notikt. Well, to... Uh, es uh, došu vārdu Turunenes kundzei uzdot pēdējo jautājumu. Varbūt uh, pēc tam jūs varēsiet atbildēt uz to, un tad mēs pāriesim pie citiem darba kārtības punktiem. Paldies, Turunenes kundze, par jūsu komentāriem. Es eh, varu pievienoties eh, jūsu sacītajam. Es eh, ļoti pozitīvi vērtēju mūsu ieguldījumu Spānijas prezidentūras laikā, ko mēs esam darījuši Eiropas labām. Es pateicos arī, ka jūs to atzīstat. Spāņu valoda ir starptautiska valoda. Un es domāju, ka Tas ir ieguldījums, kuru Spānija ir devusi Savienībai. Šis valodas ieguldījums uh, palīdz uh, Eiropas Savienībai uh, veidot attiecības ar Latīņu Amerikas valstīm. Mēs zinām, ka tas ir ļoti liels reģions, un jums, protams, ir taisnība, kad jūs uh, uzsvērāt spāņu valodas lielo nozīmi. Es gribētu visus atgādināt, visiem atgādināt, ka uh, Madridē notika Latīņa Amerikas un Eiropas Savienības uh, samits. Tas notika Spānijas prezidentūras laikā, un tas pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijis viens no pozitīvākajiem notikumiem. Eiropas Savienība. Eiropas Savienībai, protams, ir aicinājums un uh, Latīņa Amerikas perspektīva Mēs eh, bijām eh, viena no tām prezidentūrām, kas ir eh, piešķīrusi Eiropas Savienībai nedaudz amerikānisku garšu. Iepriekš tika parakstīts daudz nolīgumu ar ASV, proti tā ir tēma, ko jūs minējāt. Viena no tām tēmām, ko jūs minējāt, ir pasažieru tiesības. Mēs pašlaik esam netālu no tā, ka mēs varēsim parakstīt ar ASV nolīgumu par pasažieru tiesībām. Šis nolīgums starp Eiropas Savienību un ASV ietvers koncepciju, kur jūs pieminējāt, proti mobilitāti. Mobilitātei būtu jābūt vienam no nākotnes atslēgvārdiem Eiropas Savienībai. Mobilitāte ir tas, ko Eiropas Savienībai ir jāsasniedz un jānodrošina visiem pilsoņiem. Man ir svarīgi šeit pieminēt eh, dažus piemērus, kurus uh, jūs um, jau, kuriem jūs jau pieskārāties, jūs teicāt, ka Eiropas patērētāji tiek sodīti par to, ka viņi nevar izmantot telefonu sakars citās valstīs. Uh, Uh, lielākais uh, ienaidnieks Eiropas Savienībai ir protekcionisms un zināmās jomās uh, mums ar to vēl ir jāsaskaras, īpaši ja runājam par mobilitāti un šķēršļiem, kas stājas tās ceļā. Eiropas um, iekšējais tirgus ir cieši saistīts ar pilsoņu tiesībām. mūsu prezidentūra sakrita ar cilvēku eh, pamatiesību hartas spēkā stāšanos, tā ir daļa no Lisabonas līguma, un tas, par ko mēs šo, šajā pēcpusdienā runājam, ir saistīts ar iekšējo tirgu un pilsoņu tiesībām, līdz ar to arī ar Eiropas pilsonību. Tie būs 21. gadsimta atslēgu vārdi. Priekšsādātāja kungs, es uh, tuvojos beigām un uh, gribēju teikt, ka priecājos par um, fórumu, kas uh, notiks Beļģijas prezidentūras laikā. Mēs, protams, tajā piedalīsimies. Un es esmu pārliecināts, ka tas būs ļoti svarīgs, inovatīvs, um, kreatīvs pasākums Tā būs viena no Eiropas parlamenta labākajām iniciatīvām. Fakts, ka šī iniciatīva tiek um, spērta Beļģijas prezidentūras laikā, mums ir labas ziņas. Jā, liels paldies, jūs sniedzāt ļoti labu pārskatu. Un uh, vēlreiz uh, liels paldies par jūsu aktīvo darbu komitejā. Es uh, domāju, ka. Uh, jūs uh, esat ļoti daudz darījuši patērētāja tiesību stiprināšanā. Tas ir labs darbs. Uh, jūs, tas, kā jūs uztvarat Montīkunga ziņojumu un arī darbs, ko jūs paši esat ieguldījuši, es domāju, ka komisārs Barņē ir um, saņēmis gan parlamenta, gan padomes atbalstu saviem ambicioziem plāniem. Un uh, man ir prieks, ka jūs palīdzējāt iekusināt šo svarīgo projektu. Liels paldies! Uh, man bija liels prieks, ka jūs um, atnācāt šodien mūs apmeklēt. Uh, so, uh, Tātad, dāmas un kungi, kolēģi, mēs uh, pārējām pie uh, otrā darba kārtības punkta šajā pēcpusdienā, un proti tā ir sākotnējā viedokļu apmaiņa ar referentu Elevīnu Gephardi un viņas iniciatīvas ziņojumu par pakalpojumu direktīvas īstenošanu. Es domāju, ka mums bija ļoti uh, uzmundrinoši noklausīties uh, ka Spānijas prezidentūra uh, ir uh, pievērsus lielu uzmanību šīs direktīvas īstenošanai, un tas mūs ir novedis pie jauniem sasniegumiem, par kuriem mēs runāsim. Es uh, tagad došu vārdu Evelīnai. Arī ēnu referents ir šeit. Es uh, Es Emīlija vai viņa bija eh, ānu referente. Mm, zaļajiem es biju ānu referents ECR grupai. Es nedomāju, ka jūs tas pārsteidz. Svensones kundze Gue grupai un Salīnī kungs arī nav klāt. Es eh, domāju, ka Mārtiņs eh, Prantes mm, ir klāt. Tātad man ir liels prieks dot vārdu Evelīnai, lai viņa mums pastāstītu, kā viņa, kādu pieeja viņa izvēlēsies šim svarīgam projektam. Liels paldies priekšsādātāji, paldies arī par to, ka mēs varam strādāt kopā. Šoreiz nevis tāpēc, lai sastādītu likuma tekstu, tiesību akta tekstu, bet uh, lai paskatītos, kāda tad ir uh, realitāte, uh, ka, kas ir kļuvis par realitāti pie tā, ko mēs esam strādājami. Mēs uh, līdz šim esam daudz runājuši par to, ka nepietiek ar to, ka mēs uh, u, u, uzrakstam likumu un tad par to aizmirstam un uh, vairs neskatām, kā tas tiek transponēts nacionālajā likumdošanā. Uh, Un proti, tas eh, ne tikai kā tas tiek īstenots eh, uz papīra, bet eh, kā tas darbojās. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, jo mēs šeit runājam par ļoti apjomīgu likumu projektu. Likumu, kā tikko teica Lopes Garido, tas ir ļoti sarežģīts un ļoti nepieciešams dokuments. Mēs, mums bija divas apņemšanās. Pirmā atvērt Eiropas uh, tirgu pakalpojumiem un atvērt tā, lai cilvēki ar savu kvalifikāciju, ar savu nodarbošanos profesiju var brīvi pārvietoties Eiropas Savienībām. Un uh, otrkārt, uh, ievērojot uh, priekšnoteikumu, ka viņi saņem kvalitatīvus pa pakalpojumus, uh, un uh, var izmantot tos visā Eiropas Savienībā. Tas bija līdzsvers, kur mums izdevās atrast, un es domāju, ka tas bija labs līdzsvars. Lai saglabātu šo līdzsvaru, mums uh, ir jādefinē vesela virkne punktu, kurus uh, es uh, vēlētos uh, likt pārbaudīt uh, īpaši pasūtītā pētījumā. Uh, Vai tas būs pētījums vai paskaidrojošs komentārs, es eh, nezinu, kā to sauc, tas man arī nav svarīgi. Man ir svarīgs rezultāts, kas um, tur kļūs redzams, uh, lai mēs varētu apspriest šo rezultātu un strādāt ar to. Šis uh, Šajā pētījumā es gribētu uzdot veselu virkni jautājumu, kas, protams, izrietēja no diskusijām, kad mēs strādājam pie direktīvas izstrādes, manā uh, skatījumā tur ir vairāk svarīgi punkti. Pirmkārt, tās augtais um, pastāvošās likumdošanas skrīnings un kādas, uh, likumdo, kāda likumdošanas grozījuma dalību valstīs šajā saistībā ir veikti. Arī kā tas dalību valstīs darbojas Tad uh, es ziņošu arī par to, ko teica tikko Lopesa Garido kungs. Uh, nav, uh, nepietiek ar to, kas ir noticis uh, nacionālā līmenī, bet uh, arī tādās federālās valstīs kā Spānija un Vācija, kā tas ir noticis uh, zamāka līmeņa komunās, Vācijas federālajās zemēs vai Spānijas reģionos. Es uh, šeit minu tikai divus piemērus. Uh, mēs gribētu pārbaudīt, kā ir notikusi direktīvas īstenošana, jo mēs redzam, ka atbildība tur ir deleģēta dažādos līmeņos. Arī Francijā ir līdzīgi, un šis jautājums tur ir aktuāls. Es domāju, ka mums ir svarīgi pārbaudīt, kā tas ir ticis īstenots, jo es zinu, ka veselā virknē valstu ir uh, pieņemts gan horizontāls, gan vertikāls regulējums, dažās tikai horizontāls, citās tikai vertikāls. Un tāpēc mums būtu ārkārtīgi interesanti paraudzīties, kā tas darbojās, vai tas ir bijis pietiekami. Šo jautājumu mēs gribētu pētījumā uzdot, bet runājot par šo skrīningu, es atgriežos pie tā, ko minēja jau liberāļi. Liberāļi ierosināja grozījumus, kuriem es varu piekrist, pasūtot pasūtījumu. Proti mēs vēlamies pārbaudīt, kādā formā pakalmojums sniedzēji, bet arī arotbiedrības un patērētāja tiesība aizsardzības organizācijas, kā arī darba devēju organizācijas uh, Es piekrītu, ka tas mums arī tur ir jāiekļauj. Uh, ir um, jāiekļauj izvērtējumā, jo šis konteksts uh, šajā sakarā ir ļoti svarīgs. Otrais punkts, uh, kuram es piegriežu lielu vēr, vērību, es domāju, tas jūs nepārsteigs, ir tas, vai ir pieejams vienots uh, partneris, um, pie kura var vērsties. Es domāju, ka tas ir vissvarīgākais instruments, kas ir paredzēts šajā direktīvā. Tas ir instruments, kas uh, MVU ir visnoderīgākais. Un šeit es uh, vēlētos īpaši uzsvērt uh, to, ka mums ir jāpārbauda, cik veiksmīgi dalību valstīs tas šāds vienots konsultāciju centrs ir izveidots. Es zinu, ka dažās uh, dalību valstīs ir uh, izveidots ne tikai interneta portāls, bet uh, to atbalsta arī īpaši apmācīts personāls. Citur ir tikai kāds interneta portāls, interneta lapa, kur ir iekļauta zināma informācija, bet ar, tas, protams, ar to, protams, nepietiek. Uh, Šeit uh, ir nepieciešams arī iekļaut valodas jautājumu, un uh, es piekrītu Bušoja kungam, un, uh, manuprāt, arī Rošfora kungam ir jāpiekrīt, uh, ir jāskatās, kādas valodas tur tiek piedāvātas, vai tikai attiecīgās valsts oficiālā valoda, vai uh, tiek nodrošināta informācija arī citās valodās. Es uh, es pretotos tam, ja visa informācija ir pieejama tikai angliski, jo man ir ļoti viegli iedomāties, ka tādu, ja ir eh, paredzēts kāds cilvēks, kurš strādā uz Vācijas un Francijas robežas, kur eh, galvenokārt notiek Vācijas un Francijas sadarbība, būtu lielāka jēga, ka eh, Francijas pusē tiktu runāts arī vāciski un Vācijas pusē arī franciski. Uh, vai arī, teiksim, uz polijas robežas, tur svarīgāka būtu poļu valoda. Tas uzņēmējiem būtu noder, noderīgāk. Svarīgi būtu nodrošināt informāciju ne tikai angļu valodā, bet arī citās valodās. Es piekrītu, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Nākamais punkts, kas mani īpaši interesē, ir administratīvā sadarbība Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo, eh, protams, ka arī nākotnē būs tā, ka eh, starp dažādām administrācijām radīsies grūtības, kad mēs runāsim par eh, dzīves vietas izvēles, izvē, izvēli. Tur ir zināmas procedūras, kas ir jāizpilda, kur ir jāsaņem zināmas atļaujas, un mums ir jāraugās, lai uh, atsevišķām profesijām, kurās milzīga loma ir attiecīgai kvalifikācijai, notiktu sadarbība. Malkolm, es piekrītu mm, arī jūsu priekšlikumam iekļaut uh, īmī priekšlikumu par to, ka mums ir jāskatās, kā tas darbojas. Iespējams, ka mums tas ir jāform, jāpārformulē, jo sākumā es nesapratu uh, ko jūs ar to bijāt domāju, domājis. Varbūt jūs bijāt uzrakstījis pārāk ska skaistā angļu valodā. Man angļu valoda ir trešā svešu valoda un uh, man tas bija pārāk sarežģīti. Bet, protams, es domāju, ka tas ir svarīgs jautājums uz kuru mēs gribētu rast atbildi. Tad jautājums par savstarpējo novērtējumu. Es negribētu to svītrot no pētījuma pasūtījuma, jo Šī savstarpējais novērtējums ir jaunums, kur mēs iekļāvām pakalpojumu direktīvā. Citās regulās un direktīvās līdz šim nekas tāds nebija. Un uh, es domāju, ka būtu svētīgi noskaidrot, uh, cik, uh, cik labi tas vispār darbojas, vai mēs varam to izmantot arī citur, vai tas uh, strādā. Uh, šis vienkārši ir instruments, kuru mums vajadzētu novērtēt vai tas eh, darbojās vai nedarbojas. Man būtu lūgums um, Eiropas Tautas partiju grupu nesvītrot šo punktu un atstāt to pētījumu pasūtījumam. Nākamais punkts, par kuru es gribētu runāt, ir um, direktīvas piemēru, direktīvas darbības joma. Uh, Tas ir eh, ļoti svarīgs jautājums, un eh, šeit eh, mēs runājam par to, ka mums ir jālikvidē visas, visi pārpratumi, kas varētu rasties. Mēs nerunājam tikai par izņēmumiem pakalpojumu direktīvā, bet arī nošķiršanu no vertikālajām direktīvām, kādas Eiropas Savienībā ir spēkā. Uh, ne tikai tātad attiecībā uz otro pantu, bet arī uz trešo pantu. Es eh, gribēju šeit pārformulēt, eh, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Eh, šeit būtu jānoklāj gan otrais pants, gan trešais pants. Priekšlikumi, kas šeit ir ienākuši un kas skar saistību. Es saistību ar direktīvu par eh, kvalifikāciju savstarpējo atzīšanu. Es domāju, ka šeit ir um, jā, tas jāskata trešā panta kontekstā. To mēs varētu labprāt um, paplašināt. Tie, tās būtu galvenās tēmas, uh, par kurām es pašlaik līdz šim esmu visvairāk domājis. Protams, ir arī citas tēmas, kuras mēs varētu papētīt. Uh, Jāteic gan, ka man ierobežo parlamenta reglaments, un mums ir jārēķinās ar to, ka mēs vēlamies strādāt ātri. Švāba kungam koordinātors sanāksmēs apsolīja, ka eh, šo jautājumu mums vajadzētu pabeigt skatīt plenāras sesijā decembrī. Tas nozīmē, ka mēs nevaram pasūtīt ārkārtīgi apjomīgu pētījumu, bet eh, mērtiecīgi pētīt dažus eh, konkrētus punktus jūs uh, uh, bijāt uzrakstījis uh, šīs informatī, informatīvo paziņojumu, un uh, lai mēs, uh, mēs vēlētos šo informatīvo paziņojumu saņemt līdz septembra beigām, lai es to varētu iekļaut savā ziņojumā. Tie būtu svarīgākie punkti, ko es uh, gribētu iekļaut uh, sava ziņojuma projektā. Papildus tam es uh, vēlētos uh, atgādināt jums par piedāvātajiem termiņiem. Koordinātoru sanāksmē par to mēs jau runājām, bet uh, ir skaidrs, uh, ka tas ir pilnīgi reāli, pilnīgi iespējami. Es gan labprāt gribētu atvēlēt arī pietiekami daudz laika grozījumu sagatavošanai, kad uh, ziņojums būs gatavs. Uh, Eh, mēs vēlētos arī vienu viedokļu apmaiņu. Un tad, kad es eh, tikšos ar ēnu referentiem, es eh, jums darīšu zināmus termiņu priekšlikumus, lai mēs balstoties uz šeit uzdotajiem jautājumiem varētu veidot pirmo diskusiju un lai jūs man varētu pateikt, kādā virzienā jūs vēlaties doties. Tad mēs varētu sarīkot semināru, kur uh, jūs tiktu iepazīstinātu ar šo informatīvo ziņojumu. Tas būtu 29. vai 30. septembrī. Tad es iesniegtu ziņojuma projektu, kurš būtu gatavs līdz oktobra beigām. Uh, grozījumus varētu iesniegt līdz 11. novembrim. Mums būtu divas nedēļas laika, kas ir, parasti, kas ir vairāk nekā mēs parasti atvēlam grozījumu izniegšai par iniciatīvas ziņojumiem. Bet es vēlētos paredzēt šādu laiku, lai mēs varētu veiksmīgi strādāt. 30. novembrī IMCO mēs varētu rīkot nobalsošanu, kas mums ļautu decembra plenāra sesijā sarīkot galīgo balsojumu decembris eh, mums šķiet eh, īstais laiks, jo gada beigās vai nākamā gada sākumā eh, nāks klajā arī Eiropas komisijas oficiālais novērtējums. Un mums, kā Eiropas parlamentam, vajadzētu būt nedaudz ātrākiem par Eiropas komisiju. Tomēr varbūt tas būs arī stimuls Eiropas komisijai strādāt ātrāk. Uh, Katrā gadījumā es domāju, ka tad, ja abi ziņojumi iznāk aptuveni vienā laikā. Tas papildina Eiropas parlamenta darbu un mūsu komitejas darbu, un tas būtu tikai apsveicam. Ir arī skaidrs, ka mēs cieši sadarbosimies ar Eiropas komisiju Es jau iepriekš pateicos par visu informāciju un dokumentiem, kurus esmu saņēmusi, un es pieņēmu, ka e, šī informācija tiks e, nodota man, ka to Eiropas komisija to laicīgi izdarīs un e, ka mums būs pieejama pilna apjoma informācija, lai mēs varētu sākt darbu. Tik daudz sākumā es gribēju teikt. Paldies! par eh, viedokli, un es domāju, ka mēs varam piekrist tam, ka rītdien mēs no, visu nokārtosim tā, lai būtu iespējams iekļauties noteiktajos termiņos. Un tagad lūdzu vārds eh, ēnu referentiem. Liels paldies priekšsādātāji! Es ļoti priecājos, ka mēs atkal atsākam darbu pie pakalpojumu direktīvas. Jūs atcerieties no iepriekšējā sasaukuma, ka tas bija viens no svarīgākajiem tiesību aktiem, ar kuriem mēs strādājam, un īpaši jauno dalību valstu pārstāvjiem tas bija ļoti svarīgs jautājums. Uh, tas mums tika likts galdā un uh, mums uh, vajadzētu tikpat labi strādāt arī šoreiz. Tāpēc es priecājos, ka varu pārstāvēt savu politisko grupu un būt ainu referente kopā ar pārstāvjiem no citām politiskajām grupām un Evelīnu Gep Gephardu. Bet man ir jautājums, kā tad um, izskatās um, pakalpojumu direktīvas īstenošana dalību valstīs? Uh, Kad mēs paskatāmies uz situāciju decembrī, tad mēs redzam, ka situācija nebija apmierinošana. Nepietiekams skaits valstu to bija mm, labi transponējuši. Pašlaik, pēc, kad ir pagājis pusgads, mēs varam teikt, ka situācija ir uzlabojusies, tomēr joprojām tiek uzdoti daudzi jautājumi, uz kuriem nav saņemtas atbildes. Piemēram, eh, Gebhards Konze to jau pieminēja, kā tad ir ar īstenošanu valsts līmenī, vai tur tiek iesaistīts arī lokālais līmenis? Šeit rodas jautājums, kā dalība valstis informē uzņēmumus, ka šāda direktīva ir pieņemta un ka viņi to var izmantot. Vai, piemēram, šie single uh, points of contact uh, vai tur informācija tiek sniegta tikai valsts valodā vai arī citās valodās. Kā tas notiek Beļģijā? Tam piespiedu kārtā šeit ir jānotiek vairākās valodās. Tomēr man jāsaka, ka Polijā tas ir pie, eh, šie informācijas punkti ir pieejami tikai poļu valodā, arī uz robežas, kas uh, vieno Vāciju un Poliju. Jūs eh, teicāt, ka būtu nepieciešams eh, informācijas sniegt eh, poliski un vāciski. Tas pats attiecās uz Polijas-Slovākijas robežu. Un tas es šeit nerunāju tikai par savu valsti, bet par visām valstīm. Ja mēs reāli gribam palīdzēt uzņēmējiem izmantot šos kontaktpunktus, punktus, tad jūs atcerēsieties, ka uh, Tas taču bija viens no direktīvas centrālajiem jautājumiem. Mums uh, visiem būtu jābūt svarīgi, ka mm, tad, ja mēs runājam par pārrobežu pakalpojumiem, mums ir jānodrošina informācija arī citās valodās. Tas man šķiet ārkārtīgi svarīgi, un mums kā deputātiem uh, šo lietu vajadzētu uh, vēl papildus uzsvērt. Es domāju, ka uh, mums uh, būtu jāizdara uz dalību valstīm saudabīgs spiediens, lai viņi saprastu, ka mēs nepadosimies. Ko es saprotu ar šo spiedienu izdarīšanu? Es domāju, ka tad, ja mēs visi, kas esam šeit klāt, uh, nosūtam pieprasījumu savai dalību valstī par to, kādā veidā šī direktīva tiek, ir īstenota un tiek īstenota, tad tas jau būs zināms spiediens uz mūsu valdībām un uz mūsu dalību valstīm, kā viņi šajā situācijā rīkojušies. Vai arī eh, runājot par administratīvo sadarbību starp dalību valstīm, vai tāda vispār notiek, vai viņa darbojas veiksmīgi? vai uh, visas papildus prasības ir uh, likvidētas, es domāju, tās, kuras ir novecojušas, jo mēs taču runājām par uh, administratīvo procedūru vienkāršošanu atbilstoši uh, šim ziņojumam. Uh, mēs varētu aptaujāt mūsu valdības iestādes Un uh, es domāju, ka tādējādi mēs varētu ievākt arī nepieciešamo informāciju. Es domāju, ka mūsu, uh, mūsu aktivitātēm šeit ir ļoti nozīmīga loma, un tas uh, sniegs ieguldījumu ziņojumu saturā. Noslēgumā es gribēju teikt, ka Evelīnas Gephardas ierosinātie termiņi ir ļoti pieņemami, un es ceru, ka mēs eh, līdz decembrim varēsim šo lietu pabeigt. Visi dokumenti, kas eh, tika pieminēti, būs ļoti noderīgi. Es domāju, arī priekšlikums organizēt semināru ir ļoti apsveicams. Tur mēs varētu padiskutēt, kas vēl ir uzlabojums, lai mēs varētu runāt par pakalpojumu brīvību mūsu iekšējā tirgu. Paldies par jūsu uzmanību! Uh, Paldies par jūsu entuziastisko prezentāciju. Un es tātad izsaku savu atbalstu. Lepigārdas kungs bija jāpienācē šajā debatē, tāpēc um, mēs gribētu uzklausīt jūs. Paldies, priekšstādāja kungs. Es eh, centīšos eh, piepildīt um, uz man liktās cerības. Uh, es vēlētos tomēr runāt dāņu valodā, jo tā man ir ērtāk. Pakalpojumu direktīva ir viena no svarīgākajām direktīvām, ar kādu mēs līdz šim esam strādājuši. Pakalpojumu direktīva ir viena no svarīgākajām direktīvām, ar kādu mēs līdz šim esam strādājuši. Un, ja mēs domājam par krīzes situāciju, kādā mēs šobrīd atrodamies, tad ir skaidri redzams, ka Es varbūt esmu nedaudz nepacietīgāks kā iepriekšējie runātāji. Es domāju, ka mums būtu ar atrotītām piedurknēm jāķers klāt šim jautājumam un jāiekustina tās dalību valstis, kas līdz šim nav īstenojušas direktīvu. Es domāju, ka šis potenciāls ir jāatstīsta ļoti ātri. Kad mēs lasām profesora Montī ziņojumu, tad tur tas ir skaidri un gaiši pateikts. Montī raksta, ka uh, 60% nodarbinātību nodrošina tieši pakalpojumu e, sektors, 20% pakalpojumu tiek sniegti jau pārrobežu kontekstā, un šis potenciāls vēl nav pilnībā izsmelts. Izvērtējuma process e, rāda, ka daudz nacionālie šķēršļi ir krituši, ir um, likvidēti, bet ir vēl arī daudz um, iespēju uzlabojumiem, un dalību valstīm vajadzētu novākt šķēršļus iekšējiem tirgumam. Daudzi, daudz, kur direktīva vēl nav īstenota, un tas mums ļoti dārgi izmaksā. Īpaši svarīgi tas ir um, šī brīža krīzes kontekstā. Mums uh, darētu vēl norādīt uz uh, dažiem atsevišķiem punktiem. Mēs runājam par uh, barjerām, kas joprojām pastāv Un uh, es domāju, ka šeit uh, daudzās jomās mums būtu nepieciešama viena punkta aģentūra. Tikai puse dalību valstu līdz šim nodrošina tādu iespēju. Divās trešdaļās dalību valstu uh, informācija tiešsaistē tiek nodrošināta tikai angliski, un es uzskatu, ka tas ir šķērslis. Es ļoti atbalstu to, ka informācija tiek piedāvāta vairākās valodās, bet uh, ja mēs salīdzinām uh, šo, uh, skatāmies šo robežu starp uh, Vāciju un Poliju, mēs, tad tur varbūt tā, tā, tur kaut kas arī mm, tas to dod. Bet, ja mēs skatāmies Eiropas Savienības kontekstā, es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt tomēr nonākt pie vienas valodas. Es domāju, ka šodien ir pietiekami daudz MVU, kuri nespēja Eh, piedalīties eh, ko, pu, publiskajos iepirkumos un konkursos valodas barjeru dēļ. Ja mēs eh, spriežam par to, kurai valodai tai vajadzētu būt, tad ņemot vērā mūsu specifiku, es teiktu, ka tā varētu būt angļu valoda. Protams, mēs varētu runāt arī par citām valodām. Tomēr, ja mēs runājam par to, ka šeit jābūt vairāk nekā 20 valodām, uh, tad eh, tas eh, nav pārāk prātīgi. Runājot par eh, valodas barjeru pārvarēšanu, man jāteic, ka tā ir lielākā barjera, ar kur mums līdz šim ir jāsaskarās. Ko mēs šeit varētu darīt? No sākuma es uzskatu, ka komisijai vajadzētu izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, kuras līdz šim nav transponējušas direktīvu. Un, uh, nav īsten, nav piedāvājušas instrumentus, uh, ko prasa Barozu. Es uh, uzskatu, ka šeit ir nepieciešams uh, saukt, uh, vārdu, uh, saukt grēkāžas vārdā un uh, vētīt, kā direktīva dalībvalstīs ir īstenota. Uh, Citās jomās tas ir eh, ļoti labi izstrādājis līdz šim, un es domāju, ka arī šo direktīvu ir iespējams eh, īstenot eh, pietiekami ātri. Otrakārt, mums ir nepieciešama informācija mm, uzņēmumiem. Mums ir jāinformē sabiedrība par to, ko mēs šeit darām, un mums būtu jāņem vērā, ka es ir joprojām vairākas ES politikas jomas, um, kur uh, dalību valstīs un uh, zemāka līmeņa mm, komunās uh, cilvēki pat nezin, kas te notiek. Mums uh, vajadzētu ieguldīt vairāk līdzekļu šajā jomā un uh, iekustināt lietas. Tas arī bija viss apmēram. Uh, Lūdzu, nākamais runātājs. Es uh, gribētu iepriekšējiem runātājiem teikt, ka pakalpojumu direktīvas jomā ir izdarīts daudz vairāk nekā citām direktīvām. Piemēram, padome 25. un 28. maijā nodarbojās ar direktīvas īstenošanas uh, vērtīšanu, un uh, ja viņi to būtu izdarījuši ar citām direktīvām, mēs droši vien būtu pavirzījušies vēl tālāk. Piemēram, ja viņi būtu skatījuši arī profesionālo kvalifikāciju direktīvu, atzīšanas direktīvu Es eh, domāju, ka šeit eh, mums bija arī pārāk lielas eh, cerības. Es nedomāju, ka 26% pakalpojumi tiek sniegti pārobežu kontekstā un ka tik atvērti tie tīri garīgi nemaz vēl nav. Es domāju, ka mums ir jāļauj lietām ritēt savu dabisko gaitu. Es vēl varu atbalstīt ierosinājumu reģionu komitejā vai kādā citā uh, grēmijā iesaistīt vietējās, um, vietējā līmeņa pašvaldības, jo daudz kas no tā notiek uh, vietējā un reģionālā līmenī. Ja šeit tiktu sarīkota konference vai uzklausīšana, es uh, nedomāju, ka reģiona komiteja varētu būt slikts sarunu partners. Uh, much, uh, few... Lūskundze, tagad uh, ēnu referents. Es domāju, ka doma par to, ka mēs varētu koncentrēt savu darbu ar, ar, ar, ar koncentrētu informāciju, ir ļoti prātīga, bet uh, es domāju, ka svarīgi ir arī tas, ka tas, eh, kā šo direktīvu uztver cilvēki, eh, kuri strādā īpaši mazos uzņēmumos, kā viņi teica, vai mēs tiešām esam sasnieguši šādu pakāpi un vai mēs esam no, noņēmuši administratīvās robežas, ka mēs eh, varam sniegt jaunas eh, biznesa iespējas cilvēkiem. Un mēs varam jautāt mazā biznesa organizācijām ar, kā, ar, ar pētniecību. Mēs zinām, ka Eurošam ir veicis eh, vairāk Eiropas valstu analīzi un par to mēs runājam iepriekšējā sanāksmēs. Un es domāju, ka mēs varam katrā ziņā lūgt, lai viņi eh, sniedz šo informāciju arī mums, jo tas ir kaut kas tāds, ka. Eh, jo šādā veidā mūsu pēt, pētījums nedublētos. Un varbūt eh, mēs varētu lūgt komisijai lai tiktu sniegt piemēra ar, arī konkrēti no, no maziem uzņēmumiem, kuri jau uh, izmanto šos te pārobežu pakalpojumus. Es domāju, ka pirmā šī, šī te principā īstenošana, tas varētu būt ļoti interesanti. Un es domāju, ka mūsu seminārā mēs varētu tātad e, ielūgt e, cilvēks, kas strādā šādos uzņēmumos. Un viens e, punkts, kuru varētu vēl pievienot šim jautājumam par vienas pieturas aģentūrai, tad kā mazās dalība, kā, kā dalība valstis izmanto jaunās iespējas vienotajā tirgū. Es zinu, ka Lielbritānijā, piemēram, man ielūdza uz semināru, uh, Eh, kuru pirms sešiem gadiem organizēja Lielbritānijas uz, uzņēmējdarbības eh, kamera, un mēs ar viņiem runājām par, par to, kādas ir iespējas, un liekas, ka šāda, šādas tiešas aktivitātes biznesa organizācijās ir ļoti svarīgas. Tāpēc, ka es domāju, ka mums visiem eh, ir jābežījies tad mums visiem ir svarīgi ka tas, ka tiek prezentēts jauns biznesa iespējas. Nu, teicībā par citām lietām, kas tika minētas par profesionālo kvalifikāciju, tas ir saistītas eh, par to, ar ko nodarbojas komija kundze. Bet manā izpratnē Un, tad, tad, un arī, kā domā vairākas profesionālās organizācijas, ir pati e, transponēšana. Tad par, par brīvību sniegt pakalpojumus pār robežām un kāds, un, un kāds tam ir kā, saikne ar pastāvošajiem regulējumiem. Kad mēs runājam par mobīliem profesionāļiem. un katrā ziņā šāda sa saistība pastāv. Un es domāju, ka ir jauni noteikumi, kas atver tirgus, uh, tirgus šiem pakalpojumiem. Kā, kā piemēram tas, ka uh, pakalpojumu sniedzēji, sniedzēji var uh, izveidot savus uzņēmumus, kā piemēram arhitekti, um, uh, juristi, grāmatveži, un tas, uh, man liekas, diezgan koordinēti. Un mēs katrā ziņā lūksim arī no viņiem kādus piemērus. Un pēdējais, ko gribēju teikt, tātad saiknes eh, ar to, ko mēs darām. Mm, šobrīd mums ir tāds eh, īpašs darba, mm, īpaš darba fāze, jo mēs, mēs aplūkojam vairākas kvalifikācijas vienlaicīgi. Un tas mums eh, palīdzēs veikt reformas, kādus mēs esam ierosinājuši sapusējai uh, Eh, atzīšanas direktīvai. Es gribēju arī runāt par standartiem, par kvalitātes standartiem pakalpojumu sniegšanā. Mums par to bija interesanta diskusija šorīt, eh, eh, šorīt uzklausīšanā Kosašņika kunga ziņojums Tad no Austrijas um, tirdzniecības kameras uh, pārstāvis runāja par, uh, par to, cik svarīgi ir Eiropas kvalitātes standārti uh, pakalpojumu sniegšanā. Un mēs, tad es jums atgādināšu, ka es domāju, ka tas ir 38. pants um, pakalpojumu direktīvā tas liek dalībvalstīm aktīvi sadarboties, lai tātad atbalstītu patērētājus. Jo, jo te var būt gan biznes, biznes, eh, to biznes un biznes to consumer um, um, princips. Un tādā veidā var atbalstīt pa, Tad, tad ir, ir efektīvi jāizmanto uh, Eiropas iespējas, lai cilvēki e, izmantotu pārobežu pakalpojumu iespējas. Un es domāju, ka būtu labi, ja tam tiktu veltīta e, uzmanība tam, kā, e, kā dalībvalstis e, vai, vai dalībvalstis ir progresējuši šajā virzienā. Un mums arī būs, eh, tad, tad, mm, skatīsimies, kādi ir reāli piemēri, kā šie standarti tiek ieviesti. Un es domāju, ka ir eh, ļoti labi, ka mēs šajā brīdī eh, sākam šo darbu. Un, un es domāju, ka mēs varam mm, nonākt pie svarīgiem secinājumiem lai šī direktīva gal galā būtu efektīva. Tad manā sarakstā ir citi runātāji. Š Švāba kungs lūdzu. Un tad arī uh, lūkšu referentu. Paldies priekšsādātāji. Eh, no sākuma paldies par jūsu. Uh, no sākuma es varu jūs informēt, ka Anglija ir viens nulle ir vadībā, jūs varat būt mierīgs. Nē, man bija pieci punkti, kurus es īsumā gribēju skatīt. Pirmkārt, es uzskatu, ka diskusija iezīmējas jau ļoti pozitīvā gaismā. Mēs redzam, ka liberāļu ānu referents um, piekritīs, ka diskusija pašlaik ir tur, kur eh, tādā situācijā, kur viņa ir. Mēs vairs nestrīdēsimies par to, ko mēs strīdējāmies 2006. gadā. Mēs nerunāsim par to, vai šī direktīva ir pareiza un kur ir problēmas. Otrakārt, eh, protams, ka es piekrītu tiem, kuri eh, kritizē pārāk lēno īstenošanu dažās dalību valstīs jau pārāk daudz, kas ir nogulēts. Tomēr mums ir skaidri jāapzinās, ka šo vienoto kontaktpunktu izveide uh, daudzās dalību valstīs ir kardināli mainījusi nacionālo administrāciju, kad mēs uh, prasām gatavību izmaiņām, mēs redzam, ka mums ir uh, jāizrāda neliela sapratne par to, ka uh, šādas pārmaiņas var sagādāt grūtības. Tas ir ļoti komplekss, uh, sarežģīts uh, process jo mēs tādējādi nododam daļu Eiropas administrācijas nacionālajām administrācijām. Es domāju, ka tādējādi mums būs interesanti, kas šajā ziņā notiks. Treškārt, jūs pieminējāt pielietojuma jomu, piemērojuma darbības jomu. Tas ir, protams, strīdīgs punkts, daži tam piekrīt, daži tam nē. Citi uzskata, ka ceļu satiksmes tiesības ir tik nacionālas, ka uz tām nekādi neatiecas pakalpojumu direktīva. Es domāju, ka tas varētu būt viens no, punkts, viens no punktiem diskusijā. Ir jāpārbauda cik lielā mērā pastāv saistība par patērētāju informācijas, informēšanas direktīvu. Eh, vēl viens punkts uh, ir uh, tas, ka mēs, ja mēs skatāmies diskusijas procesu 2006. gadā, mēs redzam, ka dalībvalstis iesaistījās ļoti aktīvi šajā diskusijā. Uh, bet uh, mums ir jājautā patērētājtiesība aizsardzības organizācijām un rūpnieku asociācijām, kas viņiem nepatīk, ko viņi kritizē. Un piektkārt, kas attiecās uz izvērtējumu, es piekrītu Gephardas kundzei, ka mums uh, kā parlamentam ir uh, iespējami efektīvi jāveic uh, um, pārbaude. Tomēr runājot par novērtēšanu, es esmu mazliet skeptisks, vai šajā iniciatīvas ziņojumā tas būtu iekļaujams. Uh, Mēs varētu iekļaut atsevišķas norādes, kur mēs sagaidām, kā komisija mm, mūs, deta, mūs detalizēti informēs par um, šī novērtējuma detaļām. Es uh, ļoti priecājos par gaidāmo uh, sadarbību ar Melk, Malkom, kā gaidām, uh, kā topošā ainu referentu un ar Barbaru. Paldies! Yeah. Uh, uh, paldies! Es domāju, ka šis te jautājums par instruktoriem atspoguļo arī šo, š, manas bažas par um, apsēs atzīšanas jautājumu. Nākamais runātājs. Verņā kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es nāku no valsts, uh, kurā nebūtu nav eh, pozitīvi noskaņot par šīs direktīvas transponēšanu, tāpēc, ka mm, tātad tā, tā atpa, mm, savā ziņā atpaliek un šīs eh, pakalpojuma direktīvas. Un tad mums, mm, mēs vēl atceramies 2005. gadu, un tas mums nedaudz biedē. Manā valstī ir, uh, pietrūka sociāla dialoga. Un vairāki kolēģi ir novērojuši to, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs eh, piemērotu eh, direktīvu pareizi. Ir, mēs runājām par eh, iekšējā tirgus nozīmi, par plusiem, kur, un mēs vēlamies tieši plusus uztvērt savā reģionā. Es esmu izskaidrojusi to, kas ir pakalpojumu direktīva. Uh, esmu arī skaidrojusi par vienas pieturas aģentūrām, bet neviena, neviens uzņēmums eh, neatbalstīja šo ideju. Mēs esam valsts, kurā eh, pastāv ļoti smagnējas birokrātiskas tradīcijas, un tāpēc eh, attiecībā uz darbības jomas piekrūt Evelīnai, ka kaut kādā un trešajā pantā ir punkti, Un tad mēs cenšamies strādāt pozitīvā virzienā, iesaistot arī, arī parlamentāriešus, jo, jo trūkst ideju par dažādām interpretācijām, kuras varētu būt ļoti svarīgas attiecībā uz svarīgām, svarīgiem jautājumiem. Šis ir periods, kad. Uh, iekšējām tirgum vajadzētu būt um, ļoti aktuālām. Tomēr, ja direktīva netiek piemērota, pareizi tā nebūs. Par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tad kāds pieminēja reģionu komitejas lomu. Es domāju, ka mēs viņiem varētu palīdzēt, uh, uzsvērt uh, pozitīvās lietas uh, arī zemākajā līmenī, darbā ar pilsoņiem. Paldies! Paldies, Vaņie kundze. Es domāju, ka mums ir jāatrod eh, kādas eh, franču, eh, kādu franču vidēji, mazie vidēji uzņēmumi, kas ir veiksmīgi izmantojuši šo direktīvu. Un tagad Turinēnes kundze, paldies! Es runāšu dāņu valodā. Man ir jāsaka, ka es ļoti priecājos par darbu, kas mūs gaida. Pirms es tiku ievēlēta, es atceros, ka tika risinātas milzīgas debats par pakalpojumu direktīvu, un tas bija dienas kārtībā Arī Dānijā tā bija publiska diskusija. Protams, ka mēs varam strīdēties par to, cik uh, kvalitatīvi augstvērtīga tā bija, tomēr tas jau nav pats būtiskākais. Es uzskatu, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs projekts un uh, gribēju norādīt uz vairākām lietām, par kurām uh, mums būtu jārunā. Gebhardes kundze to jau ieskicēja. Uh, mums ir uh, jādomā pirmkārt par skaidru tehnisku novērtējumu vai uh, šie vienotie kontaktpunkti viens pieturas aģentūras ir vai nav. Mums uh, ir jāņem vērā uh, arī novietojuma vieta, kurā vietā šie darbi tiek veikti. Vai uh, MVU ir pieejami pakalpojumi, ko prasa eh, šī direktīva. Kas notiek ar eh, sabiedrisko iepirkumu aģentūrām? Mums būtu nepieciešams eh, pēc iespējas plašāk aptvert situāciju, un tas ir svarīgi visiem. Vēl viens jautājums, tas gan ir vairāk politisks, ir tāds, kāda tad ir šo pakalpojumu kvalitāte, kāda ir cena, kā veidojās cena te ir iespējams um, izšķirt darbus um, pēc kvalitātes, ar kādu tie tiek veikti. Mēs uzskatām, ka Dānijā ir pietiekami efektīva darba tirgus, tomēr arī šeit nākas saskarties ar izaicinājumiem, ja darba devēja vai darba uh, ņēmēji vēlas uh, strādāt pārobežu kontekstā. Uh, mums ir nepieciešams īstenot, efektīvi īstenot pakalpojumu direktīvu un, da, direktīvu, un Dānijas apstākļos tas vēl nefunkcionē perfekts. Es uzskatu, ka tas ir kopienas projekts un mums vajadzētu ar to tik galā. Mums ir jāskatās, ar kādiem nosacījumiem pakalpojumi tiek sniegti. Eiropas ekonomikai tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs redzam, ka Eiropas ekonomikas valis ir pakalpo, va, pakalpojumi ir Eiropas ekonomikas valis, uz kur tas balstās. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka ir iespēja saņemt pakalpojumus, vai tie nāk no Polijas, Vācijas vai Dānijas, un uh, mums šeit ir uh, jāiesaista pēc iespējas dažādāki partneri, jāapskata šī lieta no pēc iespējas dažādākiem redzespunktiem. Es esmu arī nodarbinātības komitejas locekli, un mēs vēlamies arī tur iekļaut uh, zaļo perspektīvu, zaļo skatījumu. Es domāju, arī šeit. Paldies! Tātad tagad uh, Mārtiņas kundzei no komisijas tiek dot vārds un tad viņa enerģētiski seko transporta direkt, e, pakalpojumu direktīvas transponēšanai. Lūdzu, jums teiktos vārds. Paldies, priekšsētāja kungs. Tātad e, mēs priecājamies, ka mēs atkal esam IMCO un varam runāt par e, šo direktīvu. Komisija uzskata, ka šis ir ļoti labs laiks iniciatīvai kā Eiropas, un ka Eiropas parlaments mums uh, palīdz um, paust spiedienu uz uh, dalībvalstīm, lai darbs tiktu pabeigts laikā. Pakalpojuma direktīva, par to jau daudz ir runāts. Šī nav direktīva, nav tāda kā citas, tā ir ļoti ambicioza īpaša programma, administrācijas eh, modernizēšanai mūsu dalību valstīs. Un tā ir sarežģīta eh, direktīva, jo tā ir ļoti li plaša, tāpēc eh, dalību valstis kopumā ir veikuši ļoti lielu darbu. Un, bet dažas lietas vēl ir jāpabeidz. Un komisija cenšas nodrošināt, lai tas eh, notiktu. Un, kā jūs zināt, eh, mums, mēs esam bijuši, mums ir bijis ļoti aktīvs trīs eh, gadu ieviešanas periods, bet pat tagad, kad tas ir beidzies, mēs turpinām um, paust šo spiedienu uz dalību valstīm, un komisārs Barņē to dara, regulāri sazinoties ar galvaspilsētām. Mēs informējam padomi un arī par, parlamentu par uh, iz, ieviešanas uh, pakāpi. Tātad jūs varat redzēt uh, piezīmes no, no konkurences padomēm, kādas ir notiks, notikušas, un mums tātad nav problēmu noteikt, kuras dalību valsts kavējas un kuros aspektos viņas kavējas. Darbs notiek arī tehniskajā līmenī, Tad es īpaši atsaucos uz darbu, kas uh, turpinās uh, eh, pie, pār, attiecībā par um, administratīvo mm, koordināciju šajā sistēmā. Un kā jau es teicu, šogad, 2010. gadā, mēs joprojām uh, tad, um, cenšamies piespiest dalību valstis, lai uh, darbs tiktu pabeigts. Un parlamentā šīs iniciatīvas ziņojums būs ļoti uh, mums noderīgs. Un es pilnībā piekrītu piezīmēm, kādas izteica uh, referente Roberta Skundze par to, ka ir nepieciešama e, ātrā un mētiecīga darbība. Šis darbs ir jāpabeidz šogad. Es domāju, ka arī Hansles kundze pauda šo pašu domu, un tā ir ļoti laba doma. Mūsu darbu mēs veicam ar jūsu palīdzību. Tad, tad, tad tieši, tieši pie, nedaudz piespiežot dalību valsts, un es zinu, ka šis spiediens uh, palīdz. Es zinu, ka ne, daudz dalību valstis nebija pabeigušas ieviešanu, bet uh, bieži tad, tad dalību valsts kavējas, un mums ir nepieciešams strādāt ar dalību valstīm, lai nodrošinātu to, ka, sadarbība, ka norit sabi, sadarbība. Tad, tad ir skaidrs, ka astoņas dalību valstis uh, ir, ir sasniegušas horizontālo ieviešanu, un tas ir, tas ir labs rezultāts. attiecībā uh, par uh, kontaktpunktiem. Es domāju, ka Harborga kunga uh, komentāri tad, vi, tad visām iztaisītajām pusēm ir ļoti svarīgi. Es gribētu to varbūt iesniegt, bet pašlaik tā ir doma ka jums 29. vai 30. 30. septembrī būs uh, seminārs, lai runātu par ziņojumu. Un 30. septembrī būs arī atbildīgo cilvēku tātad, sapulce. Bet, ja jūs gribētu, tad mēs varētu tātad eh, eh, ielūgt ehm, dažus no runātājiem uz šo komiteju. Tā būtu interesanti iespēja, kas ir jāizmanto. Un visbeidzot, attiecībā uz administratīvo sadarbību, tad mums ir tad, tad jāpauž šis spiediens, lai, lai, lai Komisija ir šīs komitejas rīcībā, mēs jums varam sniegt informāciju, jaunāko informāciju, kāda, kāda mums ir, un mēs ceram, ka diskusijas turpināsies. Paldies! Paldies! Jums nav jāmainās jau? Jā. Manieties, man liekas, viņa. Tātad vārds referentam. Es domāju, par grafiku mēs jau runājam, bet uh, varbūt jums ir vēl kas sakāms. Nē, es pašlaik nevēlējos neko daudz piebilst, bet pateikties sānu referentiem un deputātiem, kas izteicās. Pateicos arī Eiropas komisijai par skaidru, ap, skaidru pausto apņemšanos strādāt kopā un panākt labāku rezultātu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labi, ļoti produktīvi Un uh, tas ir arī ļoti labs pamats uh, sadarbībai. Es uh, kopā ar ēnu referentiem rīkošu šo semināru. Es iekļāvu arī šeit izskanējušos priekšlikums. Mēs kādā no nākamajām koordinātoru sanāksmēm runāsim par šiem priekšlikumiem. Tik daudz es gribēju pateikt pašlaik. Paldies! Uh, well, thank you very much indeed. Uh... Paldies! Tātad mēs eh, ceram uz labu darbu jūsu vadībā, un ar to mēs esam beiguši šīs dienas eh, sanāksmi. Nākamā sanāksme būs rīt no rīta deviņos, kad mēs dzirdēsim Andrijas Švāba ziņojumu par patērētāju tiesību direktīvu. Desmitos ir balsojumi, ir 166 grozījumi ārējās kunga uh, ziņojumam. Tātad balsosim elektroniski un lūdzu atcerieties uh, ņemņiet līdz balsošanas kārtas rīt. Tātad šīs dienas sanāksme ir beigusies un tagad ir koordinātoru sanāksme.